Jā, meine sehr geehrten Damen un Godātie dāmas, godātie draugi, dāmas un kungi, mēs varam turpināt ar pēcpusdienas uh, sēdi. Nākamais punkts ir uh, saruna ar uh, Eiropas komisijas vicepriekšsādātāju Katainēnu kungu. Viņš komisijā atbildīgs par nodarbinātību un izaugsmi, līdz ar to Arī transporta sektorā viņš eh, skata eh, mums svarīgās tēmas, kā darba vietas, izaugsme, investīcijas, konkurence. Viņa kompetence ir arī FSI fonds, mm, fond, Eiropas fonds strateģiskajām investīcijām, par eh, kura darbības periodu pagarināšanu parlaments runās nākamā mēneša laikā. Šodien Katanenkungs mums. Uh, pastāstījis, eh, kādi mērķi un pasākumi tiek eh, īstenoti komisija transporta turisma jomā un ko komisija plāno nākotnē šajā jomā. Man prieks, ka jūs eh, esat šeit, vicepriekšstādātā kungs. Jums vārds. Thank you very much. Paldies, priekšstādātājs kungs, godātie Eiroparlamenta deputāti. Paldies, ka man šodien tā iespēja. Uh, diskutēt ar jums par dažādiem jautājumiem. Es domāju runāt par FC pirmo versiju un FC otro versiju un arī ar citiem ar investīciju plānu saistītiem jautājumiem. Pirmais - konkrēti skaitļi. Pirms eh, pusotra, gai, pusotra gada mums bija diskusijas eh, arī jūsu komitejā, kur komisija ierosināja, ka mums vajadzētu esiet naudu izmantot, lai kapitalizētu. Tātad izmanto citu fondu naudu, lai, izman, lai kapitalizētu ESIF. Un tagad uh, statistika. Kopš ESIF sākuma, kopš ESIF sāka nodarboties ar transporta projektiem mēs esam investējuši 11 miljārdus, tā tad nedaudz vairāk kā 12 mēnešos transports ir saņēmis 11 miljārdus. Runājot par e, finansējumu un aizdevumiem no ESIF puses transporta, tātad no ESIF e, tiešā nauda ir 2 miljārdi, kas savukārt ir piesaistījuši pārējos deviņus. Tā tad tā ir nauda, ko mēs paņēmām no SEF. Un tagad mūsu priekšlikums ir sekojošs. Mēs vēlētos pielikt klāt 1,1 miljārdu SEF trans, un šis 1,1 miljārds to varētu izmantot kopā ar ESIF transporta infrastruktūra projektiem. Ja mēs to norakstam zaudējumos, ja mēs kalkulējam zaudējumus, that, uh... tad aplēses ir Trump komiteja ir saņēmusi vairāk nekā jūs esat zaudējuši. Līdz ar to šobrīd ir vairāk finansētu projektu nekā pirms ESIF. Un eh, ko mēs esam iemācījušies no spēlētājiem tirgū? SEF finansējums. SEF eh, financial instruments are less attractive than. SEF finansējums e, ir mazāk interesants investoriem nekā ESIF. Līdz ar to, ja kāds eh, izvēlas garantijās ESIF, tad tas ir labāk nekā izvēlēties citus eh, garantijas niedzējus. Know, uh... Tātad par ekonomiku runājot. Šobrīd ekonomika jau ceturto gadu aug, bet ekonomiskais pieaugums ir ļoti, ļoti neliels. Un vidustermiņa un garākā termiņā paredzot eh, ekonomisko izaugsmi, mēs esam ļoti piesardzīgi, tāpēc ESIF ir tik nozīmīgs. Labākajā gadījumā ESIF var sniegt vienu trešdaļu no nepieciešamajām investīcijām un eh, citus instrumentus arī vajadzētu piesaistīt. Eh, runa nav tik daudz par naudas trūkumu, jā, arī par to, bet ir arī citas struktūrālas problēmas, kāpēc neizdodas piesaistīt tik daudz investīciju, kā mēs vēlētos. ESIF patiesībā ķepurojas ļoti labi, un eh, vesela virkne investīciju, kuras agrāk atbalstīja Eiropas investīcija banka, uh, 27 dalību valstīs skaitļi ir ļoti daļrunīgi. 27 dalību valstis dažādiem projektiem ESIF ir izmantojušas, un kopējās investīcijas ir 138 miljārdi. Mēs eh, piesaistām arī papildus investīcijas, un tas nāk caur Eiropas strateģisko investīciju fondu. ESIF var kļūt par projektu īstenotāju patieso zelta bedri, jo ESIF um, ir gan ekspertīze, gan arī adekvāta padomdevēja funkcija. Un mēs domājam, ka tas palīdzēs uh, būtiskiem Eiropas, ek Eiropas ekonomikas sektoriem. Šobrīd ESIF ir iesniegti 16 jau atbalstīti un atbalstāmi projekti un eh, kopējais eh, projektu iesniegšana, kopējais iesniegto projektu skaits transporta jomā, kuriem esam snieguši atbalstu, ir aprēķināms 11 miljārdu apjomā. Un eh, potenciāls, kā mēs varētu piesaistīt papildus 3,5 miljārdus, ir. Transporta sektora ESIF piemēri ir, piemēram, inovatīvās investīcija platformas. Mēs esam atbalstījuši labāku pieju ostām Spānijā un atbalstījuši dažādas infrastruktūras apvienotajā karalistē, Polijā, Itālijā. Būtiski publiskās un privātās partnerības projekti Slovākijā. Tā tad eh, ir daudzi projekti tieši transporta jomā visā Eiropā, kurā mēs esam atbalstījuši idejas. Un e, šie projekti reāli silda ekonomiku. Mēs sniedzam gan tehnisko palīdzību privātām kompānijām, publiskajām, kompā, um, publiskajiem spēlētājiem. Un uh, Tādējādi ir iespējams vai nu saņemt investīcijas tiešā veidā, vai arī ļoti kvalitatīvu padomu, ko darīt ar šo projektu. Kā jau teicu, no visām 28 dalību valstīm ir iesniegti projekti. Vai esat jau viesojušies šī š, mūsu sagatavotajā ESIF e, centra mājaslapā? Tajā ir ļoti daudz informācijas Un iespējams, ka jūs varat pateikt arī savos vēlēšana iecirkņos, mājās. Ja kādam ir nepieciešama tehniska palīdzība, vai tā būtu privāt, privāts uzņēmums vai vai valsts vai, paša, vai pašvaldības uzņēmums, ja kādam ir nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu griežties šajā mājaslapā. Tā darbojas ļoti ņipri un liela daļa no iesniegtajiem projektiem vai no padomu prasītājiem nāk no privātās sfēras. Tas nozīmē, ka interese par investīciju saņemšanu vai par padomu iegūšanu ir liela. Cits jautājums ir Eiropas investīciju projektu portāls. Arī tam ir mājaslapa un mudinu jūs to paskatīties. Šobrīd mums ir 121 projekts no dažādām dalību valstīm, un manis tikko pieminētais portāls ir sava veida um, laulību sludinājumu mājaslapa, ja es tā varētu salīdzināt, bet um, visvairāk tieši no Grieķijas pieci Tātad četri no pieciem infrastruktūru projektiem, kurus cilvēks skatās, tātad interesi nāk no Grieķijas. Esmu viesojies Hongkongā, Japānā, Singapūrā, Dienvidkorejā, un katru reizi viesojoties citās valstīs, es mēģinu tikties ar investoriem, īpaši lielo infrastruktūru projektu investoriem. Un eh, vienmēr ir interesanti apjēgt, ka viņi zina par šādu Eiropas investīciju projekta portālu. Un patiesībā viņi bieži vien šajā projektā var atrast ļoti interes, šajā portālā var atrast interesantus projektus, un viņi Hongkongā ļoti labi zināja par Grieķijas projektiem. Tātad, apmeklējot šo portālu, jūs gūsiet ieskatu tajā, kā šis portāls funkcionē, uh, Un, piemēram, mājās vai e, valdība vai privāts investors vēlas e, šo projektu palaist, tad e, viņi var ielikt šajā portālā. Un e, visa pasaule, var teikt, zinās par viņu projektu. Doma šim portālam ir tāda radīt konkurenci investoru vidū un samazināt citu investoru naudu. Šis eh, portāls ir ļoti labi vārti, bet par to Eiropā zina mazāk nekā ārpus tās. Nākamā tēma, kam vēlētos pieskarties - investīcijas šķēršļi un kā tos novērst. Ikvienam ir skaidrs, ka investīciju veicēji vēlas paredzamību, un eh, paredzamību vismaz divu gadu garumā. Tas ir minimālais, vismaz transporta sektoram minimālais. Eurostat un Eiropas eh, dažādu portālu padomi ir eh, ārkārtīgi svarīgi. Un eh, šīs aģentūras septembra beigās nopublicētie kritēriji tieši atskaidro, noskaidro šo publisko privāto partnerību. Ļoti daudzās dalību valstīs eh, investori vēlējās redzēt šādu atrunātu atbildību, un tagad tā ir pieejama. Tātad šie infrastruktūra projekti Mēs tos esam saslēguši kopā ar maksāt nespēja divi, līdz ar to mēs esam e, saslēguši kopā 30%, piemēram, ja e, kāda kompānija, kurai neklājas tik labi, investē būtiskos infrastruktūra projektos, mēs mēģinam šādiem uzņēmumiem palīdzēt. Arī komisija izskata publiskā iepirkuma un valsts kontrolas prioritātes, un drusku skatāmies arī uz banku infrastruktūru investīciju riskiem. Un tas ir saskaņā ar Bāzels regulu. Dalību valstis eh, vienmēr Eiropas pusgada ietvaros ir mudinātas diskutēt ar komisiju Komisija ir sagatavojusi valstīm specifiskās rekomendācijas tādās jomās, kas Eiropas ekonomikai ir būtiski svarīgas. Tādējādi mēs vēlamies palielināt investīciju apjomus dalībvalstīs. Tagad ESIF versija 2.0. Mēs vēlamies optimizēt finansējuma resursus. Tāpēc Eiropas komisija ierosina ESIFE paplašināšanu gan eh, tā darbības termiņa, gan arī naudas ziņā. Tātad eh, mēs vēlamies runāt par līdz 20. gada beigām investīcijām pus triljona apmērā. Tam ir nepieciešama mazliet citi finanšu instrumenti, tātad 150 miljārdi eiro. Mēs eh, vēlamies to piesaistīt no SEF eh, budžeta jau mūsu piedāvātajiem 400 miljardiem. ESIT nākotnē galveno uzmanību vērsīs uz ilgtspējīgiem projektiem, lai īstenotu COP21 mērķus. Un, protams, atbalstīsim arī zaļos transporta tipus. Arī IPE ir mudināts nākt klajā ar jaunām idejām visās 28 dalību valstīs un eh, tas attiecās uz dažādiem transporta sektora segmentiem. Finanšu instrumenti noteikti iegūs no digitalizācijas, piemēram, Eiropas dzelzceļu digitālā pārvaldība noteikti nāks par labu visiem. Tomēr transporta projektiem bieži vien nav pietiekama finansējuma. Un tāpēc ESIF vai citi finanšu instrumenti to nevar vienatnē nofinansēt. Šie finansu instrumenti, tajā skaitā tādi, kurus atbalsta ESIF, mēs esam atvēlējuši viens, vienu miljārdu no SEF vai tie būtu projekti, kur ir iekļauti TEN-T vai arī citi transporta projekti. Mēs e, tuvākajā laikā izskatīsim iespējas papildus finansējumam, jo, protams, e, kā jau teicām, mūsu garantētās investīcijas piesaist savukārt jaunas investīcijas. Tas um, veicina tādu tā kā vieglāku pārēju no privātās eh, publiskās partnerības un otrādi. Esam pārliecināti, ka eh, mūsu aizdevuma schēmas ļaus projektiem virzīties uz priekšu ātrāk. Un Eiropas Investīcija banka un komisija sadarbībā ar ESIF uzraudzības padomi izskata projektus Un tas attiecās kā uz kohēzijas, tā arī uz nekohēzijas valstīm. Godātie deputāti, ar to arī pārtraukšu savus vārdu plūs, plūdus. Un e, vislielākais mīnus esifam ir tas, ka cilvēki par to nezin. Ir dalība valsts, kurās par EFSI, esif eksistenci nezin nemaz. Esmu apmeklējis visas dalību valstis, un mums ir nepieciešami jūsu palīdzība. Jūs ziniet vislabāk, kas notiek jūsu mājās, jūs ziniet, kādi ir projekti, kuriem akūti nepieciešama nauda. Paldies! Dank, Herr Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs! Pirms pāriet pie jautājumiem un diskusijas, vēlos uh, sveikt šeit uh, grupu, apmeklētāju grupu no Vādnas Vietembergas, šīs pavalsts transporta ministrijas. Viņi šodien ir ar mums klāt. Un tā kā Katanenkungs uh, uh, dodas taisni uz Indiju, uh, mums nav daudz laika, mm, tātad trīs minūtes koordinatoriem, viena minūte visiem pārējiem. Vims Vandekamps. Priekšsēdētāji, paldies! Paldies arī komisārkungam par to, ka viņš personīgi mm, uzstājās eh, šajā komitejā. Pīperkungs vēl paturpinās šo domu, bet kā koordinators mm, arī vēlējos to pieminēt par CEF. Salīdzinājumā ar ESIF. Mm, Jūs pareizi teicāt, ka 2,2 miljārdi CEF naudu uh, 1,1 eh, miljārds um, rezultējies tātad 11,1 miljārdā ESIF. Uh, bet neskatoties uz to, tas tomēr sāpa. Mums eh, te kaut kas bija jāpiedāvā. Mums bija kaut kas jānoņem no citām programmām, no, no lauksaimniecības. Uh, no kohēzijas politikas nevarēja neko mm, izņemt, nu, tad bija mums jāupurējas stranu komitejai, un tas ir sarežģīti. Nu, saprotu, ka ESIF ir nu, kaut kas lielisks un uh, dod tikai pēļņu un es tikai labumus, bet, nu, tas, tā, tā, tas sāpes, ko es izteicu, arī kaut kur jāatspoguļo dokumentā. ESIF uh, nozīmē aizdevumu piešķiršanu, un tad uzņēmums ar savu darbību palīdz to visu kompensēt. Mm, tad jums bija citi piemēri, teiksim, dzelzceļa sliedes, kas, kurās izmanto un kuru finansējumam gan ESIF nevar piesaistīt. Tā kā labi tas varbūt ir, bet um, transporta sektoram tas vienkārši nepalīdz. Uh, Pat ja tas ir ļoti zaļš instruments, nevienmēr tam ir šī peļņu gūstoša kapacitāte. Dažas lietas joprojām ir subsidē. Liežā mums ir jauns uh, metro projekts, uh, ko nevar īstenot, jo uh, valsti ir parādi. Vai te var līdzēt ar šo fondu? Mēs zinām, ka īstenībā pie šī parāda būtu vainojama valsts, nevis pilsēta, un Beļģijai parādi ir lieli. Mm, varbūt tomēr var īstenot šo projektu. Un tad blendinga modelis, kombinējot SEF un SIF līdzekļus, nu, tad varētu būt šāds blendings, un vai mēs te varam palikt pie 1,1 miljārda. Nezinu, esmu pārliecināts, vai pareizi sapratu šo ideju. Uh, Un tad komisārs pieminēja 27 eh, dalību valstis, tad eh, viena izpaliek. Ja tā ir Lielbritānija, eh, nu, tad problēma atrisina pati sevi. Tad, tad nav par ko satraukties, bet ja tā nav Lielbritānija, tad es labprāt zinātu, kura valsts tā ir. A, kā man ir jāpabeidz, es, es nezināju, ka man ir ierobežots laiks, bet var sakot par Brexitu vienīgais. Uh, Eh, piemērus pieminēt, bet um, es saprotu, ka komisārs varbūt nevarēs atbildēt uz visu, bet būtu interesanti, ja EFSI projekti nevar tikt īstenot Spānijā vai eh, šo naudu var atsaņemt Lielbritānijā, piemēram. Robert Zīle tagad. Paldies priekšsādātāji, paldies vicepriekšsādātāji kungs par ziņojumu. Izklausās eh, tā nedaudz maģiski, tā kā pasaka tas, ko jūs stāstat, es saprotu jūsu darbu. Uh, komisāra amatā, jums tā ir jārunā, bet, nu, man par to tomēr ir dažas kritiskas piezīmes par to, kā es darbojas transporta nozarē. Man ir trīs lietas sakāmas. Vispirms geogrāfiskais sadalījums EIB ziņojums pasaka to pašu. Pat ja mēs runājam par uh, privātiem līdzekļiem, ar ko finansē šos projektus, mm, tad Uh, īstermiņā un vidējā termiņā mm, peļņa ir labāka, īpaši valstīs, kur ir uh, lielāks IKP un labi attīstīta transporta infrastruktūra. Bet, uh, ja runa ir par mazāk attīstītajām valstīm, kā Austrumēropa, nu, es esmu pats no tādas valsts, nu, tur par tādu, tādu peļņas gūšanu nevar runāt. Tad transporta sektors, kā tāds, mm, mums ir šī ZEFA Uh, šis F mehānisms, un uh, mēs gaidījām, uh, ka mēs naudu izmantosim dzelzceļa projektiem, līdzīgiem infrastruktūras projektiem, kur citādi peļņu grūti gūt, bet tagad mēs redzam, ka tas viss virzās vairāk ceļa transporta virzienā. Un te var cerēt uz labu peļņu. Līdz ar to vajadzētu vairāk padomāt par šo geogrāfisko sadalījumu un uh, padomāt par to, kā projektu sadalīt pa transporta veidiem. Par to var runāt DigiMove. Par uh, privātu partneriem. Es uh, paskatījos uz Latviju. Nu, Latvija tur droši vien jau ierēķināta, bet EIB pirms divām nedēļām to jau uh, pateikusi. Ne, nekas uz priekšu neiet pēc būtības. Paskatieties Rīgas pašvaldībā, teiksim, mums ir trīs projekti. Kohezijas fonda projekts viens, tad urbāna infrastruktūra un eh, trešais saistīts ar tramvelīniju attīstīšanu. Un eh, tas viss tur ir tāds ļoti labs blendinga modelis, un tas darbojas tik labi, ka neviens neko nesaprot, eh, kur ir šis finansējums un finansējums no kura poda finansē kuru no šiem projektiem. Mm, nu, teiksim, tramvaju līniju jau nosauca par kapu tramvaju, un es nezinu, vai šī jums ir laba reklāma, un vai cilvēki tiešām nu, īsti var saprast, kas tur notiek. Un tad arī šis parāda jautājums, ja pašvaldība te visu norakstīs uh, parādos un uh, aizņemsies no IB un Komercbankam. Un pat neapzināsies, uh, kāds viņam būs sloks nākamo 15 gadu laikā. Tas mazina caurskatāmību, un tad sabiedrība noteikti kritizēs gan mūs, gan esis. Paldies, Gezina Meisnere. Paldies priekšsādātāji, paldies vicepriekšsādātāja kungs par to, ka esat šeit, par jūsu prezentāciju. Protams, jūs aizstāvāt ESIF. Transporta komiteja jums nav vienkārši, jo mēs uzskatām, ka nauda nozakta no SEF, un SEF transportam ir svarīga lieta un vajadzīga. Un tad tiešām transporta projekti, kas ir ilgtspējīgi, tur šo naudu ir grūti piemērot grūti piesaistīt privāti investīcijas. SEF eh, pagājušo gadu mums bija pilota projekts eh, ar ehm, obligācijām, un ehm, šķiet, ka runājot par ceļa transportu, tur ir iespējams privāti investorus piesaistīt Āzijā. Eh, šis portāls jau ir kļuvis pazīstams, un tur uh, šie investori tā kā pieteikušies. Jūs tagad sakāt, ka mums, jums jāpalīdz, jūs vēlaties uh, tagad palīdzību no mums, uh, lai tiktu pieprasīti šie projekti, pieteikti Vācijā. Mums ir iekšējā kuģniecība, un um, te šie, šie sektorā projekti nav pārāk populāri tos varētu popularizēt. Un arī dzelzceļš. Man, eh, godīgi sakot, nekas nav pret uh, ceļiem, maģistrālēm. Automaģistrāles arī vajadzīgas, bet uh, ilgspējīgāk, protams, ir ūdensceļi un dzelzceļš. Un ko tad mēs varam darīt mūsu reģionos? Mm, tagad es pārsniedzu laiku. Tas, tas neiekļavos, tas ir iekļavos tik labi laika, ka man vēl ir minūte, es to varu uzdevināt nākamajam runātājiem. Labi, tad varam par to vienoties. Kilienens kundze. Kiitoksia Paldies, priekšsēdētāj kungs! Paldies arī Katainēna kungam, paldies, ka jūs iepazīstinājāt mūs ar šīm idejām. Šobrīd mēs esam ārkārtīgi lielu izaicinājumu priekšā, jo mums ir beidzot jāsavēl kopā Eiropas transporta politikas mērķi ar Eiropas vides mērķiem un arī COP21. Un, protams, mums ir jāsameklē konkrēti instrumenti, kā darīt instrumenti vispirms, un tad būs smags, smags darbs. Es esmu pamanījusi, ka arī komisija to ir pamanījusi ļoti labi, tomēr darāmā vēl ir daudz. Piemēram, šobrīd eh, jūsu apstiprinātie ESIF projekti eh, tikai 6% savēl kopā transportu ar vidi. Uh, Es vēlētos uzdot Katēnen kungam vienu jautājumu. Vai ESIF izmantošanu varētu tā vairāk pavirzīt uz transporta izmeša samazināšanas virzienu, lai vienlaicīgi mēs varētu ātrāk izpildīt Parīzes vides nolīgumu, Tādējādi mēs e, mūsu piešķirtajai naudai tā kā piezīmētu klāt konkrētus transporta un vides mērķus. Pie tam e, šobrīd transporta flota flote strauji noveco, un es domāju, ka mums vajadzētu arī visu transportu jomu padarīt ekoloģiskāku. Un kādi ir šobrīd komisijas skatījums. Šobrīd tā kā mums nav tāda konkrēta mērķa, kā to izdarīt, bet varbūt komisija kaut ko varētu darīt. Delī. Paldies, Karima Delī. Katēnkungs, labdien! Pirms kādu laiku mums bija pieeja, kas uh, zaļiem ļoti patika, man arī patika, runājot par publisko atbalstu lidostam. Uh, Uh, ko, kas nevarēja saņemt citādi subsīdijas. Un nu, tagad uh, šī pieeja mainījusies. Runājot par lidostu izbūvi, teiksim, uh, Kopenhāgenā. Mm, Kopenhāgena nav tas uh, trūcīgākais reģions Eiropas Savienībā, un uh, aviācija mm, tomēr Te mēs runājam par lieliem emisiju izmešiem transporta sektorā un aviācijas sektorā. Un jāceras Monreālas vienošanās eh, par emisiju samazināšanu eh, un eh, Parīzes vienošanās. Te mums arī zināmas saistības izmešu līmenī. Kā tad komisija pamato lidostu izbūvi, ņemot vērā Mm, mūsu saistības samazināt emisijas līdz 2030. gadam. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums mm, ir vienkāršs. Skatot eh, pirmo projektu, ko finansē ESIF, eh, līdzekļiem trīs tur ir eh, būvniecības projekti, tad arī automaģistrāles Itālijai, Slovākijai, Francijai. Ja parlaments nevēlas spēlēt um, šo spēli. Vai EIB to darīs? Man šķiet, ka uh, viņu prioritāte ir investēt ceļu uh, satiksmē. Mēs savukārt vairāk domājam par upju ceļiem un uh, dzelzceļu, uh, šo intermodalitāti, mm, transporta mm, veidu uh, dažādošanu. Un tā tad jautājums ir vienkāršs Pat ja komisāra Bulca atgādina, ka atlasētie projektiem jābūt ilgtspējīgiem, tā tad sako jautājums, vai uh, komisija mm, ESIF uh, tiešām uh, darba kārtību pārskatīs, lai pie, saskaņotu atlasītos projektus ar mandātu, kas ESIF ir piešķirts. Paldies! Un tad Markus Pīpers viena minūte. Paldies. Pēc pusminūtes varbūt. Nu jā, bet pusminūte lūk ir jau pagājusi. Varbūt es to vēl pēc tam varu atgūt kaut kādā veidā. Es teikšos īsi. Mēs nevēlētos steigties pārmērīgi. Tagad mēs dzirdējam, ka ir jau daudz uzsākti projekti, ka ir vajadzīga caurskatāmība tam nevar nepiekrist. Bet, protams, dalību valstīs ir uh, atšķirīga attieksme pret šiem jaunajiem instrumentiem. Daži uzskata, ka EFSI uh, nav, ESIF nemaz nav vajadzīgs kā fonds, uh, citi atrod labākas finansēšanas iespējas nekā ESIF. Un tad būtībā mēs te runājam par līdzekļu nodošanu trūcīgākajiem reģioniem, pret to nevar iebilst. Bet uh, ESF otrā versija, šī otrā uh, fāze. Mēs zinām, ka mēs paņēmām tagad naudu no SEF fonda, un paldies komisijai, ka tā ir izdevies atkal uzpildīt CEF katlu. Bet es domāju, tas izriet no pašas situācijas. ESF 2.0 nevajadzētu izmantot CEF līdzekļus. Mēs vēlamies, lai CEF fonds pats par sevi būtu stiprs. Un mēs vēlētos tātad atsevišķu budžeta līniju e, ESA finansēšanai. Nevajadzētu atņemt naudu CEF projektiem, e, proti ūdens un dzelzceļa projektiem. Paldies, e, Marija Karabini. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī komisāra kungam par dalību mūsu sanāksmē. Protams, būtu bijis labāk, ja mums būtu bijis vairāk laika, jo pāris sekundēs ir grūti izteikt visus komentārus. Atgriezīšos pie jūsu prezentācijas. Katru reizi, kad jūs ierodāties uz plenāru sēdi, jūs mūs pārliecināt. Jūs runājat ļoti pārliecinoši, bet atgriežoties mūsu vēlēšana apgabalos, mēs redzam pavisam citu situāciju un mēs interpretējam to savādāk. Uh, Tik tiešām mums ir jāskaidro mūsu pilsoņiem, kā var izmantot ESIF bet zinām arī, ka situācija var būt sarežģīta. Nesen piedalījos pārobežu reģionālajā konferencē, kur uh, bija arī vietējo pašvaldību pārstāvju mēri no uh, daudziem ciematiem kalnos, kur ir milzīgas infrastruktūras problēmas. Šajā konferencē tika runāts par dažādu veidu šķēršļiem, bet lūdzu vispirms uh, parunāsim par geogrāfisko sadalījumu. Ir daudzas teritorijas, kur ir jāizmanto SF finansējums, lai tās attīstītu. Mēs vēlamies skaidrus kritērijus uh, bez uh, principa, kas pirmais brauc, pirmais maļ. Uh, būtībā ir finansēti arī daži projekti, ka, kuriem nebija nekāds Eh, rezultāts. Piemēram, konferencē eksperts no Bulgārijas runāja par problēmām, kas ir saistītas ar Donavas veco floti. Ļoti grūti izņemt no apgrozības uh, vecos uh, kuģus. Bet varbūt mēs varētu ESF līdzekļu šeit izmantot. Paldies, Dominiks Pikē. Paldies priekšsādātāji. Vispirms par Eh, SF1. Mēs tagad uzklausījām tādu kā vidusposma pārskatu un es gribētu atgādināt, ka transportam ir paredzēti 30% eh, no SF. Bet ja mēs tagad salīdzinām ar SEF, būtībā mums vajadzētu šeit izmantot 6, 75 miljārdus eh, no SF1. Un mēs pašlaik ar pieminētajiem 11 miljārdiem vēl ļoti tālu esam no nospraustā mērķa. Uh, Tāpat runājot par garantijas fondiem. Pašlaik tur ir tikai aptuveni 1 miljārds eiro. Tikai tik daudz līdzekļu ir mobilizēti. Bet mums tā neizdosies piepildīt šo fondu, un diez vai mēs to varēsim izmantot par svīru ESIF aktīvākajai izmantošanai. Runājot par horizontālajiem projektiem, tik tiešām jāpievēršas projektiem ar pievienoto vērtību, jāpievēršas arī dažādu līdzekļu izmantošanai šiem slaveniem blending. Es piekrītu, eh, ka šāda rīcība būtu pareiza, ka mums ir vajadzīgas koordinācijas struktūras komisijā. Bet nevajadzētu eh, izmantot citu pieju nekā EIB. Un projektos vajadzētu uh, atspūgļot gan to, kas pašlaik jau tiek plānots, uh, gan arī uh, jādomā par nākotnes projektiem, kas tiek iesniegti uh, izpildu aģentūrai. At izpildu aģentūrai vajadzētu arī tos ņemt vērā, pievēršoties jau uzsāktiem projektiem. Noslēgumā uh, Protams, mēs eh, redzam, ka ASV pašlaik virzas nevēlamā uh, virzienā, uh, bet uh, dalību valstu parādi, pat valsts parādi pašlaik ir ļoti nopietni dalību valstis ir uz bankrota robežas, un mums vajadzētu tik tiešām izvērtēt parādus, bet jārunā par amortizāciju, par līdzekļu izmantošanu, nevis tikai par tīru uh, Uh, um, rēķinu nomaksu. Uh, vajadzētu runāt par garāku laika periodu līdz 25-30 gadiem, nevis uh, jākoncentrējas tikai uz īstermiņa rezultātiem divu gadu um, garumā. Un es piekrītu, ka SEF nevajadzētu uh, izmantot kā ESF uh, piepildīšanas variantu. Tagad Elizabete Fosenburga. Paldies, priekšsādātāji! Komisāra kungs, liels paldies jums par sniegto informāciju. Man ir viens jautājums. Es zinu, ka šī investīciju pakete, kā jūs teicāt, ir jāfinansē, un Grieķijā tas tā arī ir noticis. Jūs pieminējāt projektu portālu, kas eh, ļoti aktīvi tika izmantots. Šādā kontekstā es gribētu norādīt uz eh, investīciju platformu. Jūs teicāt, ka tā ir veiksmīgi izmantota. Mēs zinām, ka Parīzē jau tiek strādāts pie ēku energoefektivitātes un ir piesaistīti uh, gan finanšu institūti, gan uh, valsts pārvaldes struktūras. Bet šī investīciju struktūra, vai jūsuprāt, mēs varētu teikt, ka mēs to izmantojam Grieķijā un līdz ar to izmantojam iespējas šo investīciju plānu attiecināt uz transportu un turismu? Manai valstī uh, Tieši šīs divas nozares ir strateģiski svarīgas. Vai varētu finansējumu izmantot tam? Paldies, Ajāla Sendere. Paldies, priekšsādātāji. Esmu pārsteigta, e, jo nemaz nezināju, vai dabūšu vārdu vai nē. Varbūt es varētu saņemt arī kādu minūtīti vairāk nekā citi, jo pati biju referente. Bet labi, paldies Katainen kungam par prezentāciju mums bija iespēja kontaktēties ar jums. Tagad grūti pateikt, vai mēs šodien esam saņēmuši kaut kādu jaunu informāciju. Katrā gadījumā jūs teicāt, ka jūs esat iemācījušies uh, uh, daudz jauna no ESIF 1 un ESIF 2 uh, funkcionēšanas. Tad ESIF 1 kontekstā mēs runājam par 75 uh, procentiem no uh, globāla apjoma un redzējām, ka eh, enerģijas jomā būtībā nebija tik daudz projektu, kuriem vajadzēja finansējumu, bet tomēr enerģētikai ir atvēlēti 25%. SF2 kontekstā mēs negribētu rīkoties tāpat. Vai nu mums eh, jāizmanto līdzekļi eh, mērķtiecīgi, tātad jāiezīmē jau līdzekļi konkrētajam mērķim no CEF vai nu jāatrod vēl labāks risinājums. Jūs runājat par garantijām. Varbūt mēs varētu to mazināt par kādiem 2-3%, tad mēs šos līdzekļus varētu izmantot CEF vietā. Otkārt, ja mēs paturēsim līdzekļu apjomu CEF, tad varbūt varētu strādāt kopā ar EIB. ESIF kontekstā mēs bieži vien nemaz nezinām, kādiem projektiem līdzekļi īsti ir paredzēti, un kontrola līdz ar to ir apgrūtināta. At jūs te izņēmāt, piemēram, autoceļus, automaģistrāles. Nu labi, bet jāsaprot, ka autoceļi ne tikai jābūvē, tie ir arī jāatjaunina un jāremontē. Tas ir dramatiski svarīgi, un nu vismaz šie līdzekļi ir jāatstāj um, ESIF kontekstā. Paldies, es teicu, ka vispirms koordinatori saņems eh, runāšanas laiku, pēc tam visi pārējie, bet jūs pieteicāties par vēlu, tāpēc ierobežots laiks. Tagad eh, Deli kundze. Deli kundze, lūdzu. Deli kungs. Eh, paldies! Paldies, komisāra kungs, ka ieradāties pie mums. Pāris komentāri. Vispirms par investīcijas bankas iesaisti. 189 projekti tika pieminēti. Tas tiešām ir ļoti nopietni. Bet jūs teicāt, ka tikai 16 transporta uh, projekti. Tātad samērā zemes īpatsvars. Daži kolēģi runāja par geogrāfisko nelīdzsvaru šeit. Es tam arī piekrītu. Uh, trīs projekti no centrāla un austruma e- Eiropas, tikai viens no tiem ir transporta projekts. Tas tikai kā piezīme, bet ir arī jautājums, proti, jūs pieminējāt ārvalstu investorus, cik man ir zināms, ārvalstu investori uh, investē projektu platformās, nevis tiešā veidā projektos. Pielabojiet mani, ja es kļūdos, bet kas notiek, piemēram, ja kāds Āzijas investors gribētu ieguldīt naudu kādā projektā? Vai jau tagad, piemēram, ir jau ķīniešu vai arābu investori? Būtu ļoti interesanti par to uzzināt. Paldies! Ehm, Klūnas kundze. Paldies priekšstādātāji. Paldies komisāra kungs Es gribēju jautāt tieši to, ko tikko pateica Delīkungs par finansēšanu un investīcijām no privātā sektora. Vai jūs varat jau pastāstīt, kādas ir jaunākas tendences, vai kaut kas ir mainījies? Vai pēc Brexit ir atjaunojusies uzticība tirgum, un kas notiek ārpus Eiropas, piemēram, Āzijas tirgos? Varbūt jūs varētu mums pastāstīt par jaunāko pieredzi investīciju jomā. Paldies, Monteiro kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies vicepriekšstādātājiem Katainenam. Sveicu jūs mūsu komitejā. Mēs strādājam ar transporta, bet arī ar turisma jautājumiem. Un turisms ir nozare, uh, Eh, kas ir ļoti svarīga lielam skaitam dalību valstu. Turisms sniedz lielu ieguldījumu Eiropas Savienības tautsēmniecībā kopumā. Mēs gribētu zināt, vai eh, bija jau kaut kādi interesanti projekti turisma jomā, kas saņēma finansējumu no ESIF. Un vai vispār ir iespējams šādus projektus finansēt? Kā mēs varētu uh, piesaistīt mūsu kolēģus dalībvalstīs. Piemēram, Portugālē mēs esam izveidojuši platformu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem uh, turisma jomā, un viņi labprāt uzzinātu, kādu finansiālo atbalstu varētu saņemt, uh, kādas ir finansēšanas iespējas, kādas ir iespējas sadarboties, lai iesaistītu šādus nelielos uzņēmumus uh, un kā var šeit izmantot ESIF. Uh, Paldies, Bilbao kundze. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs, man ir ļoti konkrēts jautājums. Jūs varbūt jau zināt par Lango projektu. Un vakar tepat parlamentā bija dalībnieku sanāksme. Šis projekts e, eh, saskaras ar tādu problēmu. Tajā sadarbojas vairāki reģioni. Mēs to zinām jau labu laiku. Bija pilotprojekts. Tajā runa ir par Uh, industrializāciju, par rūpniecību 4.0, par reģionāliem projektiem. Bet, kad runa ir par atziņu piemērošanu konkrētajiem produktiem, tad mēs konstatējam, ka Junkera plāns tam neder. Un ESIF arī tam īsti neder. Neviens fonds īsti te neiederās. Tā kā šajā konkrētajā gadījumā mēs nevaram būtībā izmantot komisijas priekšlikumus. Vai tas nenozīmē, ka mums vajadzētu e, Junkera plānu padarīt elastīgāku, vai nevajadzētu padarīt kaut kādas papildus iespējas, jo iesaistītie reģioni ir, piemēram, attīstījuši e, pētniecības centrus, izcilības centrus, piesaistīja e, universitātes, bet ir problēmas ar finansējuma iegūšanu. Ja komisija uh, drīzumā nepieņems lēmumu par atbalstu, tad viss paveiktais darbs var iet sudumā. Un e, tas nozīmē sliktu signālu e, universitātēm, e, projektu centriem un arī uzņēmumiem, jo tika strādāts paļaujoties uz komisijas atbalstu. Paldies! Liels paldies! Tika runāts par C fondu. Jāsaka, par to mēs diskutējām savu laiku ļoti ilgi, un bija lieliski projekti. Tagad jūs uh, nosaucāt konkrētos skaitļus. Labi, lieliski, bet ja projekti uh, neatbilst fonda mērķiem, tas nozīmē, ka mēs ieguldam līdzekļus ne, nepareizajā jomā. Mums jāņem vērā fonda mērķi, piemēram, klimata pārmaiņu apkarošana. Bet šeit, piemēram, uh, Briselē, pat no nu, Briseles uz Valencēnu varētu braukt, bet tur trūkst 800 metru sliežu ceļa. Vai arī uh, no uh, Berlīnas uz Breslavu, tad 15 km tikai trūkst. Pietektu ar samērā nelielu uh, finansējumu, lai ietaupītu tik tiešām garu uh, ceļošanas laiku no Berlīnas uz Usedomas salu. Ja mēs uzbūvētu uh, tiltu, kas izmaksātu varbūt 100 miljonus, tad arī mēs varētu uh, ietaupīt lielu laiku uh, pārbraucieniem. Uh, tam būtu arī ekoloģiskais ieguvums. Tā kā jāpievēršas konkrētiem fonda mērķiem, manuprāt. Un tad vēl viens jautājums, vai mēs savā varētu saņemt sarakstu ar jau apstiprinātiem un tikai plānotiem projektiem ar pamatojumu, kāpēc uh, projekti ir saņēmuši atbalstu vai nē. Es saprotu, ka laika nav daudz, bet tagad jums ir iespēja atbildēt. Lūdzu. Paldies, man ir palikusi 5 minūtes, es skrienu uz lidmašīnu, man ir jālido uz Indiju. Jūs uh, Visus projektus varat atrast manas pieminētajā portāla mājaslapā. Tā katru reizi, kā parādās jauni projekti, tiek eh, atjaunota ESIF 2.0 eh, aplikācijā tur ir viss aprakstīts, kāpēc ir izvēlēti tādi vai citādi, jo mēs vēlējāmies, lai ik viens varētu atrast un pats novērtēt pievienoto vērtību eh, attiecībā pret to, ko Eiropas Investīcija banka varētu dot šiem projektiem. Kādas ir atšķirības eh, ar CEF? CEF trans palielinās šo finansējumu par 1,1 miljārdu Un tas tiešām ir šis eh, tā kā eh, sajaukums ar ESIF. Tā tad 1,1 miljārds, un ja mēs to iejaucam iekšā ESIF, tas nozīmē, ka eh, tas ir maksimālais, ko jūs varat iedomāties, un jūs variet finansēt tādus projektus, kurus ESIF nevarētu finansēt, jo atpakaļ iegūtā nauda ir pārāk, jau, pārāk zema. Līdz ar to tas ir jauns produkts. Otrs - SIF 2.0. Regulā ir atrunāts, ka vismaz 40% no SIF finansējuma ir jābūt ar mērķi sasniegt COP21. Eh, tas eh, ir ārkārtīgi plašs jēdziens un definējums, tas nozīmē gan transporta jomā, gan arī energotaupības jomā. Otrs punkts - geogrāfiskais eh, sadalījums. Šeit ir zināms problēmas, jo eh, šķiet, ka ir tāda tā kā stīvēšanās, jo valstis un valdības eh, nelabprāt izmanto SF. Mani tas lielā mērā pārsteidz. Protams, tam ir arī kulturāli vēsturiskas saknes, un, protams, ir arī uh, atšķirības starp valstīm. Piemēram, trīs bankas jau ir noslēgušas uh, līgumu ar ESIF. Piemēram, Bulgārijā trīs bankas ir noslēgušas līgumu, ka tās finansēs uh, mazos eh, un vidējos uzņēmumus. Un Rumānijā visas bankas kā viena pateica, mēs neesam ieinteresēti, jo mazie un vidējie uzņēmumi to nevēlas, saka bankas. Nesaprotu. Iespējams, ka kaut kāda loģika tam visam pamatā ir, bet man tā ir nesasniedzama. Ir valsts, kur valdības, brīdī, kad es paskaidroju par esipu, saka, ok, Tātad tas nav, ja tas nav um, tāds kā grants, tad tas mūs neinteresē. Ir tā, ka reģioni bieži vien ir pat attīstītāki savā domāšanā nekā centrālās valdības. Tāpēc es esmu nonācis pie secinājuma, ka man interesantāk ir pat tikties ar reģionu vadītājiem un lielo pilsētu mēriem nekā valdību vadītājiem. Piemēram, uh, investīcijas eh, pilsētu digitalizācijā un vied transporta līdzekļos, tad mūsu sadarbība ar pilsētu, lielo pilsētu, pilsētu mēriem bieži vien izrādījusies auglīgāk nekā ar eh, valsts centrālajām valdībām un eh, mēģinot viņiem izskaidrot, kā sal salikt kopā struktūra fonda finansējumu CEF un ESIF, tad uh, reģionu vadītāji ir daudz vairāk ieinteresēti šādos moduļos nekā centrālo valdību pārstāvi. Vēlreiz vēlētos pateikt, mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, lai pārliecinātu ne tikai ministrus, ne tikai reģionu vadītājus, bet arī privātā sektora uzņēmējus. Tātad jūs varat ar viņiem kopīgi apmeklēt mājaslapu un parādīt, kā tas darbojas citās valstīs. Vēl vēlētos atgriezties pie Grieķijas un šo te platformu domāšanas veidu. Viens no projektiem, kur vēlētos, lai jūs visi iepazītos ar, ir e, Ilde Frances e, reģions ap Parīzi, un viņi ir izveidojuši publisko-privāto partnerības uzņēmumu, kas e, kopā veido 40 tūkstoši eh, dzīvokļu eh, un viņus renovēt, lai būtu energo taupība. Tātad 40 tūkstoši dzīvokļu kopā, un šo dzīvokļu renovāciju daļēji finansē ESIF. Tātad eh, tādu modeli varētu izmantot Portugālē, Grieķijā, turismu sektors piemēram. Uh, īpaši Portugālē, kur banku aizdevuma kapacitāte un griba ir pietiekami zema. Grieķijā ir tāpatās. Tātad, ja būtu <clears throat> publiskais, privātais eh, interesētības moments, kā mēs to redzam, Ilde Francā, tad varētu, piemēram, kaut vai Portugālē vai Grieķijā nokrāsot eh, viesnīcas Te var izmantot gan salikt kopā struktūra fondu finansējumu, gan ESIF, un iespējams, ka tajā varētu piedalīties arī privātais sektors. Un tādējādi eh, mazie un vidējie uzņēmumi var apiet bankas, viņiem ļoti tiešā veidā ir pieejams investīcijas. Un, piemēram, ir tādas situācijas, kad ministrs, kurš ir atbildīgs par struktūru fondiem, ministrs palasti eh, ļoti labi pārvalda savu jomu, Mēs eh, mēģinam palīdzēt valstīm un ceru, ka redzēsim arī rezultātu. Bet vispārīgos terminos runājot, ir situācijas, kad eh, sastopamies ar ļoti lielu pretestību. Ir eh, tādas valdības, kuras, apskat, kuras saka, ka mūs neinteresē piesaistīt privātos investorus, jo tad mēs nevaram teikt, ka mēs to finansējam. Uh, Jūs man neticētu, ja es jums stāstītu visus tos stāstus, kurus es dzirdu realitātē. Tāpēc griežos pie jums. Jūs ziniet, kas notiek jūsu konkrētajā vēlēšana iecirknī, ziniet, kāda ir pašvaldību vadītāji, pazīstiet uzņēmumu vadītājus, dariet viņiem zināmu esif lietu konkrēti, ko jūs varētu darīt? Piemēram, organizēt turismu sektorā strādā, darbojošos MVU un reģionālo vadītāju eh, pārstāvis un varat uzaicināt komisijas pārstāvi, kas izstāstīt par CEF, ESIF, un tad var uzaicināt arī investīciju bankas pārstāvis, kur izstāst, tātad, kas izstāstītu. Mēs esam gatavi jums sniegt, lūdzu organizējiet šādus uh, šādas darba grupas, šādas seminārus, un tad mēs jums pastāstīsim. Tātad, <clears throat> kā jau es teicu, SIP 2.0. Tas ir atrunāts regulā, ka 40% finansējumam ir jāiet klimata izmaiņu risināšanas projektos. Līdz ar to zemoglekļa transporta budžeta līdzekļi ir reāli kandidāti. Piemēram, eh, elektromobīļu uzlādēšanas vietas. Eh, šobrīd šo uzlādēšanas vietu dzīvīldze ir ļoti īsa, jo tehnoloģija vēl nav tik ļoti attīstījusies. Eh, šīs vietas var strādāt pāris gadus, tāpēc uzņēmumi nav ieinteresēti šādu centru, šādu punktu izveidē. Īpaši tas attiecās uz pārobežas projektiem. Un ja mēs vēlamies uh, elektromobīļu transportu attīstīt, š, tad šīs te uzlādēšanās vietas ir ļoti svarīgas. Bioenerģija, biodegviela, arī tas uh, ir sektors, Nākamais eh, - viedās pilsētas. Esmu ticies ar daudzu lielpilsētu vadītājiem, un eh, ESIF var izmantot, lai veicinātu viedu pilsētu ideju. Piemēram, vairākas lielpilsētas varētu uh, pasūtīt elektroautobusus. Uh, Ja, piemēram, tā nav tikai Bratislava, kas pasūta 50 elektriskos autobusus, bet e, daudzas lielpilsētas kopā pasūta, teiksim, 5000 elektriskos autobusus, tad cena būs daudz mazāka. Tas ir jāsaprot, ja jums ir nepieciešama informācija, lūdzu griežaties pie mums, bet jūs esat tie, kas strādā ar reāliem patērētājiem uz vietām. Uh, Jūs tiekaties ar uzņēmumu vadītājiem, ar pilsētu mēriem. Un burtiski pēdējie teikumi. SIF 2.0. Vēlamies konkrēti pateikt, ka eh, nevēlamies redzēt jaunus uh, autobāņus, kurus celtu vecajās valstīs, tātad tikai pārobežu projektos tas ir iespējams, vai arī kohēzijas valstīs. Jo autobāņi, kuri tiek finansēti ar ESIF palīdzību Vācijā, jēgas tam nav nekādas. Jo tāpēc šādus projektus ESIF nefinansēs. Ja vien eh, šāds eh, autobāns netiek celts starp Vāciju uz kādu no kohēzijas valstīm. Jaunie autobāņi vecajās dalību valstīs nebūs, ko finansēs SFI. Starptautiskie investori izrāda ar vien lielāku iespēju interesi par Eiropas iespējām. Jo šobrīd investori saprot, ka, eh, lai viņi investētu invest, infrastruktūru projektos, viņi tomēr vēlas naudu dabūt atpakaļ pēc iespējas ātrāk, bet garantēt jau to neviens nevar. ķīnieši Eiropā šobrīd investē kā vēl nekad. Tā tad eh, investīcijas jau tradicionālās nozarēs ļoti labi, ka ķīnieši investē Eiropā. Jo varbūt, ka nevienmēr šos projekts varētu finansēt dalību valsts vai privātais sektors. Jāsaka, ka Amerikas vēlēšana rezultāti situāciju nav padarījuši vieglāku, bet redzēsim. Vai zinājāt, ka ESIF ir panācis vienošanos ar 220 bankām reģionāla līmeņa vai nacionālajām bankām, kuras e, nodrošinās finansējumu 280 tūkstošiem MVU visā Eiropā. Tātad 280 tūkstoši MVU, pateicoties ESIF un konkrēto banku līgumiem, saņems finansējumu. Problēma ir tāda, ka bankas, kuras e, tālāk dod naudu MVU, jau nesaka gala aizņēmējam, ka nauda nāk no Eiropas Savienības. Mēs tomēr mudinam bankas stāstīt, ka tie ir viņi, kur izmantojot Eiropas resursus, to tālāk dod gala izmantotājiem, jo tas ir tikai un vienīgi godīgi. Paldies! Jā, vielen dank! Paldies! vicepriekšsādātāja kungs. Un lai jums labs lidojums uz Indiju un lai labi panākumi tur. Wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, die Logistik. Skatīsim nākamo darba kārtības punktu - loģistika Eiropas Savienībā, multimodālis transports, jaunajos TN5 koridoru, TNV e koridoros. Mm, Ines Aila Sendere ir referente, tas ir iniciatīvas ziņojums no mūsu pašu komitejas. Jums vārds. Paldies priekšsādātājiem. Tātad. Nu, Vispirms vēlos pateikties kolēģiem. Par jūsu palīdzību. ir iesniegt daudz grozējumi, kas var uzlabot tekstu. Mēs piestrādāsim pie kompromisa panākšanas. Kas man vēl sakāms? aunque ya les aviso que. Kopīgi ar ANU eh, referentiem mēģināsim situāciju uzlabot, bet bet eh, pēc būtības es vēlos eh, palikt pie tās pašas pieejas, saglabāt to pašu redzamību, um, paturēt uzmanības centrā tādu kravu pārvadājumus, jo eh, tā ir tāda problēma joma Eiropas Savienībā tieši ar kravām to transportēšanu. Vēlamies nodrošināt Uh, ka iespējams uh, loģistikas daļai kravu pārvadājumiem iecelt īpašu koordinātoru, uh, jo pagaidām netiek pietiekami izcelta šī problēma. Nezinu, ko pati teiks komisija, bet pagaidām ierosināt vienu koordinātoru, kas horizontāli skata visus aspektus. Vēl viens jautājums ir nodrošināt, ka nacionālās programmas ņems vērā ne tikai Eiropas mēroga programmas, bet tāpat laikā, kaut arī tas varbūt pārāk radikāli, un es neesmu pat droša, vai esmu tam gatava, bet tāpat laikā varētu izmantot sankcijas eh, vai pat Eiropas pusgadu, pusgada kontekstu, lai garantētu to, ka neatbilstības gadījumā jāparedz zināmas sankcijas. Nesaprotu, ka taisnība ir, ja runājam par multimodālo daļu. Par to mm, īpaši par tīklu veidošanu. Daudz protestu mums uh, nebija. Bet runājot par kravu pārvadājumiem un uh, šīm transporta artērijām uh, visā Eiropas Savienībā, te gan jāizmantos daudzgad finanšu schēmas priekšlikumi. Un tas ir sarežģīti, jo DFS uh, vienmēr pietrūkst naudas tieši šāda veida projektiem, bet iespējams uh, var no CEF pielikumiem vai nacionālajiem plāniem sameklēt līdzekļus tieši šai multimodālajai daļai. Es saprotu, ka pastāv bažas par to, īpaši par koncentrācijas aspektu, bet uh, arī SEF bija šie dažādi līmeņi ko es ierosinātu, nu, vismaz viens no šiem līmeņiem te jāpatur, nu, jāpatur iespēja organizēt uh, konkursu, specifisku konkursu, kas uh, ņems vērā to faktu, ka pieaug kravu pārvadājumu apjoms un ka mēs to vēlamies atspoguļot tentēs. Un tad mums bija um, grozējumi par multi. Uh, Um, modālo pusi un uh, pilsētu vides mobilitāti. Un um, te skaidrs, ka situācija ir jāuzlabo nākotnē, jāracionalizē noteikumi. Iespējams, līdz 2017. gadam mums tas neizdosies, bet, nu, tad 2018. gadā. Bet arī šeit uh, jābūt. Uh, šim konkursam, lai pārliecinātos, ka priekšlikumi tiešām skar pilsētvīdes loģistiku. Jo tieši tur intermodalitāte ir īpaši svarīga loma. Tad um, pasākumi, ko mēs izmantojam. Nu, mēs cenšamies uh, tīklus uh, padarīt uh, konsekventākus. Uh, Mēs izskatām iespējas uh, uh, automatizēt uh, transporta sistēmas, par ko Man paši ir šaubas. Es gan esmu mēģinājis izskatīt visus iesniegtos grozējumus un visas idejas. Un cerams, ka kompromisa priekšlikums līdz jums nonāks nākamnedēļ. Paldies, Klaudija Šmita tagad. Paldies. 210 grozējumi par šo tekstu. Un tas nozīmē, ka par saturu tomēr var strīdēties. Bet pamatproblēmas, manuprāt, skar CO2 grozījumus, jo neesmu pārliecināta, vai um, mēs te panāksim uh, negatīvo vielu emisiju samazinājumu. Mm, šī izmeša tiešām tikai palielinās un kompromisā vajadzētu to izskatīt, lai visi varētu ar to sadzīvot. Turklāt jādomā vairāk par vides situāciju un cilvēku vajadzībām. Tas būtu jāplūko kompromisā kopīgi. Un tad pārobežu projekti. Eiropas Savienībā tiem šeit atvēlēta centrālā loma, tas ir ļoti labi. Uh, Komisija paredz tam veicināšanas instrumentus, tas arī ir lieliski. Bet pastāv arī politiskas spiediens, tas ir jāpastāv politiskiem spiedienam uz transporta ministrijām visās valstīs, runājot par infrastruktūras uzlabošanu, tas noteikti netraucētu. Te var vēl vairāk uz to uzstāt, jo daži projekti dalībvalstīm noteikti ne nepatiks, um, bet uh, šie infrastruktūras uzlabošanas pārobežu projekti nu, jau kādu laiku pastāv un um, nekur nepazudīs. Koordinātoru ēnu referentu kompetenci sadalījums. Te var runāt, var runāt, kā iegūt optimālo pievienoto vērtību. Būtu labi izskatīt eh, sīkāk dronu priekšlikumus, eh, kas interesē visas grupas. Tas ir ļoti svarīgi un es ceru, ka visām grupām izdosies vienoties par kompromisu šeit. Nākamais jautājums. Izņēmumi no stabilitātes pakta kritērijiem pie infrastruktūras un investīcijām. Esmu laimīga. Vairāk parādu nenozīmē automātiski labāku infrastruktūru. Šeit eh, cerams izdosies vienoties par konsensu, varbūt arī nē. Es ļoti priecājos, ka pretstatā daudziem citiem ziņojumiem te netiek uh, politizēta uh, situācija un ne, nemēģina neko populistiski sev izcīnīt, bet gan tiešām lietišķi strādā pie problēma risināšanas. Bilbao kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, 210 grozījumi jāizskata uh, pie šī iniciatīva ziņojuma. Un um, referenti nebūs viegli, droši vien. Paldies jums par darbu. Es uh, visvairāk interesējos par 14 grozījumiem, kas ir mūsu grupai, kas runā par divām lietām. Vispirms progress uh, digitālajā jomā, otrkārt uh, jaunas tehnoloģijas un inovācijas, to piemērošana. Tam ir primārā loma. Uh, ja vēlamies uzlabot eh, cilvēku situāciju transporta sektorā, ja vēlamies efektīvāku transportu. Un eh, primāri mūs interesē progress CO2 izmešu samazinājumā. Tas ir labi videi. Mūsu grozējumi diezgan konsekventi. 2013. gadā mēs pārskatījām visu Eiropas projektu eh, relevantumu, salikām prioritātes, un tagad eh, pēc trim gadiem neesam pārāk optimistiski, jo šiem prioritātiem neviens nesako, dalība valstis dara, ko vēlas, mums nav instrumentu, par eh, kuriem vienojamies 2013. gadā pēc pārskatīšanas. Dalība valstīm šeit tomēr ir saistības, bet nekādas sankcijas nav paredzētas. Daži projekti jau 94. gadā tika uzsākti un vēl nav pabeigti, dalība valstis nerīkojas konsekventi. Par šiem divām jomām ir runa mūsu grozējumos. Mm, kā teica referenta, mums uh, vajadzētu pieprasīt labāku progresu, saskaņojot nacionālās schēmas ar Eiropas standartiem, jo mēs redzam, teiksim, uh, dzelzceļi nemaz neattīstos. Uh, Un tas nozīmē turistus, turisti izmanto lidmašīnas aviācijas sektoru. Un tas nozīmē vairāk piesārņošanas. Nu, tā tad, Ines, šeit mēs tev noteikti piekrītam un cerams, ka sasniegsim konsensu un skatīsim to efektīvi un konstruktīvi. Nu, tā kā varēsim. Kilvienēns kundze. Kiitoksia Paldies, priekšsēdētāji kungs, un vēlētos pateikties arī referentē par ļoti labu sagatavoto ziņojumu. Es iesniegšu vairākus grozījumus, un eh, galvenais no tiem ir saistīts ar Eiropas Savienību un naudas piešķiršanu, tā saucamais postkop 21 ērā. Mēs runājam par naudas piešķīrumu, par kritērijiem un par mērķiem. Mēs runājam par pilnīgi jauniem kritērijiem, jo šobrīd visiem transporta finansējumiem ir jābūt saistītiem ar ekoloģiju. Nedrīkst vairs piešķirt publisko naudu um, tādiem transporta projektiem, kuri uzspļauj videi. Un tas ir saistīts arī ar mums, ar politiķiem. Diemžēl joprojām šķiet, ka Eiropā naudas sadalīšana tiek piešķirta arī tādiem projektiem, kas var negatīvi ietekmēt nākamo paudžu un iespējams, ka arī patreizējās paudzes veselību. Un šķiet, ka pamainīt šo domāšanu ir politiski neiespējami, mani tas sarūktina. Es ceru, ka mēs tomēr ņemsim vērā arī nākošo pauģu eh, cerības un ne tikai skatīsimies paši savā nabā. Paldies! Karimadēlī. Paldies, Karimadēlī. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies mūsu referente Elsandras kundzei. Izskatot ziņojumu. Es sev uzdevu divus jautājumus. Pirmais, ko nozīmē ilgspējīgā loģistika? Otrais, kas ir multimodālā politika, kas būtu patiesi efektīva? Tātad pat, uh, ilgspējīgā loģistika. Tā ir eh, loģistika, eh, kuras rezultātā izdalās mazāk oglekļa. Uh, Un um, tas nozīmē pāriešanu no autotransporta uz uh, upju transportu vai dzelzceļu transportu. Pirmais uh, izaicinājums ir tāds, ka mēs esam ļoti tālu no šādas pārējas. Septembrī notika izstāde Strasbūras parlamentā mm, ar transporta ministrijas uh, līdzdalību. un mēs tur redzējām dažāda veida kravas mašīnas, arī jaunus modeļus. Jauni modeļi tiek salīdzināti ar modeļiem pirms 20 gadiem. Un īstenībā starp šiem modeļiem ir um, milzīgas atšķirības runājot par enerģētisko efektivitāti. Tādai atšķirībai būtu jābūt, bet īstenībā šī atšķirība, ja to tehniski izreikinātu, bija teikta 3%. Tas nozīmē, ka nu, tehnoloģiskais uh, pro, progress koncentrējas citās jomās, nevis izmešu jomā. Tā tad Te vajadzētu domāt par mm, kravas eh, mašīnu tehnoloģijām un mm, valsts politiku, vairāk investīciju, lai mazinātu šos izmešus. Nu, mums ir sagatavoti grozījumi šajā virzienā. Ir eh, laiks Eiropai aizdomāties par loģistiku pilsētās. Mm, te nepieciešami inovatīvi risinājumi, piemēram, uh, kravu salikšana kopā eh, lielākās kravas partijas, lai samazinātu nobraukto kilometru skaitu. Un eh, mēs vēlamies labāku, labākus starpsavienojumus eh, starp dzelzceļu sliedēm, liel, lielajo, lielajās industriālajās aglomerācijās. Tātad es tiešām vēlos, lai mūsu grozījumi tiktu ņemt vērā, jo nepieciešama ļoti skaidra ceļa kārta, īpaši pie šīs loģistikas, citādi mēs uz priekšu netiksim. Paldies! Tušinovska kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Man jāatvainojas, es iekvēju šo sanāksmi, bet es uh, Uh, Nestaigāju apkārt, es biju ITRE komitejā un tur tieši uzstājos. Un, mm, te vēlos vispirms pateikties referentes kundzei. Man tas šķiet ļoti svarīgs. Loģistika un multimodālais transports. spēlē milzīgu lomu Eiropas ekonomikā. Un uh, Eh, tiem jābūt mūsu uzmanības centrām. Eh, tas ir svarīgi arī iekšējām tirgumu. Nacionālā infrastruktūra ir jāpiesaista trans-Eiropas tīkliem, transporta tīkliem, respektējot subsidiaritāti. Tas gan ir bieži saistīts ar problēmām. Ļoti labi, ka ziņojumā runa ir arī par Galileo programmu. Transporta menedžmenta jomā Galileo potenciāls ir milzīgs, un tas ir jāizmanto. Tas var palīdzēt arī pie vides situācijas uzlabošanas. Man ir šaubas par grozījumiem, kur runa ir par sociālo dempingu tā saukto. Te bieži slēpjas eh, tāds protekcionisms, eh, kur runa īstenībā ir pret iekšējā, iekšējo tirgu, iekšējā tirgus mehānismu. Bet esmu gatavs sadarboties ar referenti un skatīt grozījumus, uzlabojot kompromisu. Paldies! Un uh, tagad uh, Magda Kupčinska. Kupčinska no komisijas. Paldies, paldies priekšsēdētājiem! Mm, komisija uh, gar un plaši uzstājās ar uh, ļoti apjomīgu prezentāciju, pirmoreiz uzklausot šo ziņojumu, tā kā varbūt es to neatkārtošu visu, bet 210 grozījumi liecina par to, cik uh, svarīgs šis ziņojums ir komitejai, cik svarīgi mums ir loģistikas un multimodālā transporta tēma. Es tiešām ceru, ka arī citās jomās jūs uh, palīdzēsiet mums popularizēt šo tēmu runājot par visiem transporta veidiem un saikni starp tiem. Tēma ir sarežģīta. Daudzi cilvēki tajā ir ieinteresēti, bet bieži tai netiek pievērsta pietiekama uzmanība. Tāpēc mums prieks uh, par šo ziņojumu, par grozējumiem. Vajadzētu domāt par to, kas uh, ir relevants loģistikai. Jūs zināt, varbūt ir sagatavots dokuments ar problēmu uzskaitījumu, ko sagatavoja divi eh, ten koordinatori, kas izskata multimodālo pusi un loģistiku. Jums būs iespēja uzklausīt aktualizēto eh, dzīvot spējīgāku eh, versiju nākamā gada sākumā, un tur jūs, cerams, atradīsiet jūsu grozījumus digi par digitalizāciju, dekarbonizāciju efektīvāku loģistiku, loģistiku ko var pielāgot dekarbonizācijas mērķiem un COP21 uh, mērķu sasniegšanai, industriālu aspektu uzlabošanu, ekonomikas ietvaros. Tas uh, viss uh, šķiet tiks atspoguļots šajā aktualizētajā TEN T koordinātoru ziņojumā. Komisija arī saskata kravu pārvadājumu svarīgumu TNT politikas ietvaros, bet mēs redzam, ka atlasīt patiesi svarīgus projektus un tos īstenot bieži ir ļoti sarežģīti, tas bieži ir izaicinājums. Ceru, ka ar jūsu palīdzību mums tas izdosies, jo, ja. Jā, neizskatīsim multimodālos kravu pārvadājumus, mums iespējams nebūs uh, uh, piemēroto transporta koridoru un uh, arī labi attīstīto TNT tīklu Eiropā. Mm, tas nebūtu labi. Un tagad referentē jāpievēršas šiem grozējumiem, kas ir uh, ļoti dažādi. Uh, tas būs uh, sarežģīti, bet komisija jums palīdzēs. Uh, Tad cerēsim, ka panāksim kompromisu, kas būs uh, pateikams, pieņemams šai komitejai. Paldies, un tagad vēlreiz referenta Jāla Senders kundze. Paldies! Es vēlos pateikties kolēģiem vēlreiz. Paldies arī komisijas pārstāvei. Lielas paldies par atbalstu, pienesumiem. Ceru, ka var jūs nomierināt, bet Balkons, Delī kundze, kungs atvinēt. Loģistika, multimodalitāte, digitalizācija, inovācijas, tehnoloģijas, vēlamies mazināt šeit slogu, vēlamies mm, efektīvāku sistēmu, kas mazāk kaitē videi. tāda konsekvence. Varbūt eh, piestrādājot pie nacionālajām schēmām, šo to var uzlabot. Jo tur bieži vērojama neatbilstība tam, ko valstis eh, pieņem nacionālajā līmenī, un eh, to kas tiek izlemts Briselē. Tam noteikti vajadzētu pievērsties. Nu, un tad redzēsim, kā mums izdosies šis jaunais pamatojums, atsaucoties uz COP21 mērķiem. Kā loģistika var mums tur palīdzēt? kravu pārvadājumu sektorā vēlamies īpaši mazināt uh, vidi nodarīto kaitējumu. Par to mums ir vairākas idejas, un mēs mēģināsim priekšlikumu vēl uzlabot. Var sakot, ar ļoti, li ļoti lielu interesi uzklausīju jūsu komentārus. Paldies, balsojums notiks Tran komitejā 5. decembrī. Un tagad nākamais darba kārtības punkts - ikgadēji ziņojums par Eiropas investīcijas bankas finanšu uh, darbību. Un Boguslavs Liberāckis ir referents vārds viņam uzreiz. Lielas paldies priekšsādātāju visu pirms vēlos uzsvērt, kā man ziņojums varbūt nav tik pretrunīgs. Un tas neprasīs garu laiku. Pagaidiet, eh, lūdzu, eh, un pārējos lūdzu ievērot klusumu. Mēs runājam šeit būtībā tikai par naudu un vienu banku. Nav nekādu pretrunu. Uh, Priekšsētājs atkal uh, lūdz klusumu zālē. Thank you very much. Paldies priekšsādātāji. Tad 80 grozījumi tika iesniegti, mēs strādājam ar ēnu referentiem, un liels paldies viņiem, paldies visiem uh, par šo darbu. Esam sagatavojuši septiņus kompromisus. Tad tie apkopoja vairāk nekā 50 individuālu grozījumu. Tātad eh, rezultātā mums nav tik daudz izbalsojumu grozījumu. Liels paldies, jo īpaši eh, Dominikam Rikē, Robertam Zīlem eh, un Deli kundzei. Es domāju, ka visiem ir visi dokumenti, tāpēc es tagad neiedzināšos detaļās Ja ir kaut kādi jautājumi par grozījumiem, labprāt uz tiem atbildēšu un vēlreiz paldies arī sekretariātam par atbalstu. Pīters paveica kā vienmēr labu darbu. Paldies! Roberts Zīle, lūdzu. Esmu ļoti pateicīgs Boguslavam par lepniem vārdiem un par uh, Uh, viņa attieksmi pret maniem grozījumiem. Paldies par lielisko darbu pie šī atzinumā. Es ceru, uh, ka mums ir izdevies sagatavot labi līdzsvarotu atzinumu. Protams, uh, pirmā fāze ir Eiropas Investīcijas bankas ziņojums, un savos grozījumos, kā mēs diskutējam ar Katainen kungu, mēs arī turpmāk Eh, sekosim EFSI situācijas attīstībai. Bet vēlreiz paldies Boguslavam par paveikto. Lielas paldies! Dominiks Rikē lūdzu. Paldies, centīšos izteikties tikpat īsi kā referents un uh, kolēģis Roberts. Lielas paldies Boguslavam par sagatavoto atzinumu projektu, par lielisko sadarbību kad mēs runājam par naudu, viņš teica, mēs nestrīdāmies. Nu jā, bet parasti jau uh, nauda prasa diskusijas. Bet mēs esam vienojušies par daudziem jautājumiem šeit. Un diskusijas, kas ir notikušas, pagātināja atzinumu. Es ceru, ka man arī ir izdevies izteikties tikpat īsi kā citiem. Paldies, Mērija Kilenena! Kiitoksia. Paldies, prieksēdētāji kungs, un vēlētos pateikties arī Liberatska kungam. Ļoti labi sagatavots atzinuma uzmetums. Divas piezīmes, un tās uh, ir iekļautas arī grozījumos. Tātad atkal es kā papagailis visu laiku atkārtojos Parīzes līgums, COP21, saistības un kā e, publiskos resursus vajadzētu izmantot šo mērķu sasniegšanai, vai vismaz uz turieni iešanai. Un tāpēc arī Eiropas Investīcija bankas finansiālo darbības gada pārskatu varētu skatīt šādā rakursā. Otrs komentārs. Kā mums pamainīt eh, mūsu domāšanu, lai nav tā, ka par eh, transporta eh, sistēmām runājot un par patreizēju infrastruktūru attīstīšanu un par dažādu infrastruktūru izmantošanu un jaunu pakalpojumu attīstīšanu transporta jomā, automatizāciju. Tas viss ļoti, ļoti ātri attīstās, un es personīgi uztraucos par to, ka mēs e, ļoti daudz nevajadzīgas investīcijas ieguldam, balstoties uz patreizējiem modeļiem un algoritmiem, Es tomēr vēlētos iedrošināt atzinumu sagatavošanu, eh, kam ne, tikt runāts ne tikai par eh, transporta um, tīklu, bet arī plašāk par transporta pakalpojumiem. Nākamā Karīma Delī lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Mana grupa augstu vērtē šo atzinumu. Es arī vēlos eh, pateikties referentam par lielisko sadarbību. Šis atzinums uh, ir izveidojis par ļoti labu kompromisu. Tas iezīmē īsto ceļa karti investīciju bankai, un tieši to mums vajag tagad, kā teicām diskusijā ar Katainēna kungu. Tagad ir noteiktas pareizās prioritātes. Tas ir noteikts līdzvarotā veidā. Mēs runājam par uh, um, ilgspējīgu politiku, par klimata aspektiem, uh, par transporta aspektiem. Mums nav nekādu problēmu nobalsot par šo uh, ziņojumu uh, rītdien. Uh, un vēlreiz paldies referendam. Paldies, uh, Bahkungs. Paldies. Uh, Tautas partijas uh, vārdā arī vēlos pateikties Boguslavam par paveikto darbu. Mēs konstatējām, strādājot, ka viņš ļoti intensīvi uh, pievērsies šai tēmai un izstrādātie kompromisi, šie septiņi kompromisi, ir pilnībā atbalstāmi. Tik tiešām uh, šeit uh, runa ir par plašām investīcijām transporta projektos. Neskatoties uz šo plašo investēšanu, vēl ir daudz darāmā. Un, piemēram, inovatīvi multimodāli risinājumi ir nepieciešami jāpanāk labāks geogrāfisks līdzsvarojums un arī satiksmes politikas mērķi un COP21 būtu prioritātes. Visi šie punkti ir pareizi uzsvērti uh, dokumentā, un uh, viņš ņems vērā arī uh, deputātu grozījumus. Lielas paldies viņam par paveikto darbu. Paldies! Izabela de Monte. Paldies priekšsādātāji! Arī es vēlos pateikties referentam un visiem ēnu referentiem. Kā tika teikts, mēs runājam šeit par naudu un investīcijām. Parasti par to mēs strīdamies, bet šoreiz ir izdevies panākt uh, vienotu nostāju. Tā ir ļoti pozitīva attīstība. Paldies par to, ka ņemat vērā arī mūsu ierosinājumus, jo īpaši par TNT tīkliem. To nozīme Eiropai ir milzīga un ir vēl daudz darāmā, lai šos tīklus pilnveidotu. Mēs piekrītam, ka jāveicina visi transporta veidi, ne tikai pārvadājumi uz ceļiem, jāpievēršas uh, piesārņojumu, kas ir saistīts ar uh, transportu. Uh, CEF sadaļa tika te saīsināta. Mēs redzējām, ka tika samazināts C finansējums, tagad mēs norādām, kā finansējums atkal jāpapildina. Un ESIF kontekstā finansējuma samazinājums nav pieņemams, jo īpaši ņemot vērā Junkera plānu. Pareizi ir norādīts arī uz pasažieru pārvadājumu, uz mobilitāti un publisko transportu. Paldies! Tagad uh, uh, komisijas Eh, pārstāvis lūdzu. Rīco kungs, ja, paldies, eh, liels paldies eh, Eiropas parlamenta deputātiem, kas strādāja pie šī atzinuma. Komisijai nav nekādu komentāru. Paldies. Jā, ļoti īsi saka priekšstādēs paldies. Vēlreiz referents lūdzu. Liels paldies man praktiski arī nekas vairs nav sakāms. Jūs visu jau pateicāt, liels paldies! Paldies par laipnajiem vārdiem, un es domāju, ka ar balsošanu arī nebūs nekādu problēmu. Vēlreiz paldies visiem, eh, kas eh, piedalījās šajā darbā, jo īpaši liels paldies ēnu referentiem. Es ar gandarījumu dzirdēju, ka jūs pieminējāt, kā jūsu komentāri ir iestrādāti atzinumā. Un paldies uh, par jūsu laipniem vārdiem par darba gaisotni. Lielas paldies komisijai arī par lielisku un īsu komisijas pozīcijas prezentāciju. Paldies arī jums priekšsādātāji. Paldies jums. Balsojums notiks rītdien. Nākamais darba kārtības punkts - civiltiesiskais regulējums robotikas jomā. Tram atzinums par jūrī komitejas pašiniciatīvas atzinumu Georgs Majers ir referents. Ajūto kundze. Anotu kundze. Atvainojiet. Paldies priekšsādātāji. Atvainojiet, Maira kungu, viņš nevar, diemžēl, šodien piedalīties sanāksmē, viņš to nožēlo. Žēl, ka a, eh, tikai nedaudzi, um, eh, eh, nedaudz deputāti uh, uzskata, ka uh, Eh, Eiropas Savienības normas ir svarīgākas par reģionāliem punktiem, tad bija samērā daudz uh, eh, grūzījumu, bet uh, pārsvarā deputāti ievēro uh, vēlētāju gribu un demokrātijas noteikums. Viņi saprot, ka vietējo interešu pārstāvība vien kaitē demokrātijai. Tika sagatavoti kompromisa grozījumi, uh, kas apvieno gandrīz visus pieprasījumus no ALDE, EKR un ETP grupām, un mums šķiet, ka atzinums labi līdzsvarots un atbilstoši reālajai situācijai. Runāt par grozījumiem, kas nav iekļauti šeit. Maira kungs tad nav iekļāvis vairākus grozējumus kompromisos, bet pārsvarā viņš tos atbalsta, neieņemot nekādu tādu individuālu pozīciju. Un es ceru uz labu balsojumu iznākumu rītdien. Paldies! Luis de Grandes Paskal, lūdzu. Lielas paldies priekšsādātājiem! Eh, paldies eh, referenta pārstāvei, eh, kas runāja Maira kunga vietā. Spānijā mēs sakām noblēs oblīž, ļoti spāniski, bet es domāju, tas apkopo arī manu reakciju uz šo ziņojumu. Ēnu referentu grupa Eh, izskatīja visus eh, grozījumus. Referents laipni uzņēma citu politisko grupu ierosinājumus. Mēs eh, nevienmēr esam iekļauti kompromisos, bet apzināmies, ka kompromisus nevienmēr ir viegli sagatavot. Bet mums nav problēmu nobalsot par šo ziņojumu, jo referents sagatavoja labi līdzsvarot un saprātīgu tekstu Un mūsu nostāja ir tāda, ka uh, svarīgi punkti ir, piemēram, datu aizsardzība, līdzsvarota pieeja intelektuālajiem īpašumam, standarti uh, programmatūrai un uh, kodēšana, kā arī šifrēšana. No tā ir atkarīga transporta līdzekļu drošība, svarīga ir arī uh, atbildības sistēma šim jaunajam efektīvajam instrumentam, kas ir ļoti inovatīvs. Tātad noslēgumā mēs ceram, ka mūsu iesniegtie grozījumi eh, tiks atbalstīti, un mēs atbalstīsim arī kompromisa grozījumus, kas gan neiekļauj mūsu ierosinājumus. Paldies, Roberts Zīle! Paldies, paldies priekšsādātāji! Es runāju Tašanovski kunga vietā viņam bija jādodas prom, viņš nebrauc gan uz Zimviju, bet uz Čehijas republiku, bet viņš lūda tikai pateikt nu, aptuveni to, ko teica De Grandes kungs. EKR grupa atbalstīs kompromisus, kas nebalstās uz mūsu priešlikumiem, bet, protams, atbalstīsim arī atzinumu kopumā. Paldies! Kilinēnas kundze. Kiitoksia Paldies, priekšsēdētāji kungs, un vēlētos pateikties arī referentam par sagatavotu atzinumu. Manuprāt, um, ir ļoti svarīgi, lai parlaments arī izskatītu šo svarīgo jautājumu, tāpēc, kā mēs redzam, ir ļoti daudz komiteju, kur sniedz savus atzinumus. Pamats ir labs, bet, manuprāt, tajā pietrūkst vairāku skatījumu leņķu, kurus esmu iekļāvusi savos grozījumu ierosinājumos. Vienu minūti, saka prieksēdētājs, franču valodā nav tūkojuma. Jetzt geht's. Tagad var turpināt. Jā, un tad lūdzu, lūdzu vēlreiz. Tā tad eh, sākam atkal viss no sākuma. Labi. Tā tad paldies. Uh, referentam par ziņojumu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai parlaments eh, tiešām sagatavotu atzinumus par šo aktuālo tēmu robotiku. Kā jūs redzat, arī daudz citas komitejas sagatavo savus atzinumus, un tomēr šajā ziņojumā pietrūks tāda skatu punkta, uh, Mums nevajag runāt tikai un vienīgi par automatizētām mašīnām, jo roboti jau var piedalīties arī citās transporta sfērās. Un, piemēram, arī e, tas attiecās uz kuģniecību, par ločiem, uz, uz automātiskajiem pilotiem un tā tālāk. Tam noteikti ir jāpievērš uzmanība arī nākotnē. Un man ir bailes, ka, piemēram, robotika uh, varā, man, es cerētu, ka robotika varētu arī transporta jomu padarīt vidēji draudzīgāku, lai nākotnes paudzes, raugoties atpakaļ uz šo brīdi, varētu skaidri pateikt, ka inovācijas, kuras e, tika ieguldītas robotikā, ir padarījušas mūsu pārvietošanos gan vienkāršāku, gan arī labāku. Un izējas punktam ir jābūt tādam, ka mēs ar dažādiem veidiem un dažādiem instrumentiem cenšamies panākt ilgtspējīgu transporta nozari. Un šad tad mani māc bāžas ka mēs par automatizāciju runājam kā tādu vispārēju risinājumu, kas atrisinās visus ilgspējīgus problēma punktu šobrīd transporta jomā. Es tomēr vēlētos, lai mums būtu tāds plašāks e, krāsu spektrs e, risinājumiem. Un trešais, ko vēlētos pateikt. Mums e, gan ekonomikā, gan arī starptautiskajā politikā ir jāatcerās tas, ka ASV pirms kāda laika ir sagatavojušas uh, noteikumus automātiskajiem transporta līdzekļiem, un ar to ir domāts atrisināt automātisko līdzekļu automātisko transporta līdzekļu problēmas, un Āzijā un arī Ziemeļamerikā attīstība automātiskajos transporta līdzekļos notiek ārkārtīgi ātri. Uh, Un, piemēram, eh, internetā raugoties robotikas eh, karti, tad mēs redzam, ka ļoti ātri attīstās eh, visa šī joma. Un, Ir ļoti daudz fórumu, kuros mēģina ļoti interesantā veidā risināt robotikas saistītās problēmas. Tā tad, jau agrāk teicu, protams, tehnoloģiskā attīstība ir svarīga, bet tam sekojot līdzi mums noteikti vajadzētu padomāt, kas notiks turpmākajos 50 gados, 20, 50 gados un saskaņā ar šo laika asi arī domāt, ko mēs vēlamies redzēt pēc 10, 20 gadiem. Mana politiskā grupa atbalsta šo ziņojumu, un mēs balstosim par šo ziņojumu rīt. Paldies! Paldies, Karima Dēlī! Paldies, priekšsēdētāji! Grupai šis ziņojums ir problemātisks. Um, kāpēc? Jo mēs tur nerunājam par lietu, lietas būtību. Mēs runājam par kaut ko jaunu, par cilvēcisko atbildību, izmantojot robotus. Atbildība. Tad Mērija Kilinēna tam jau pievērsās. Uh, Un transporta komitejā mēs lielākoties runājam mm, tikai par autonomijiem automobīļiem. Bet uh, robotika ar to vien neierobežojas. Protams, mums ir autonomija automobīļi, bet mums ir arī tā saukti droni, mums uh, vesels saraksts un um, visi šie uh, tālvadības. Uh, pārvaldītie objekti, tāda tā kā inteliģenti. Tur ir eh, līdz ar to negadījumu risks. Un avārijas gadījumā ir nepieciešams skaidrs ietvers, lai noteiktu, kurš tad mehāniķis, ra ražotājs, uh, inženieris, uh, menedžeris, uh, pircējs būtu atbildīgs, kurš uzņemas atbildību. Tas nav pagadām noteikts. Un tas ir ļoti problemātiski, ņemot vērā to, cik strauji attīstās šīs tehnoloģijas. Vajadzētu par to padomāt. Eiropas komisijai tiešām vajadzīgs ļoti skaidrs signāls, lai um, strādātu šajā virzienā, lai sagatavotu likumdošanas priekšlikumu, lai to pielāgotu jo industriālā revolūcija, tehniskā revolūcija mūs negaidīs. Tā mūs ļoti ātri apsteigs un mums jāgarantē zināmas tiesības un uh, pienākumi un pienākumu sadalījums. Un tas ir ļoti svarīgi. Labi, Fan Miltenborga kungs. Paldies priekšsādātājiem, atvainojiet, ka tik vēlu atnācu. Bet, lūk, paspēju uz šī ziņojuma izskatīšanu. Tas, protams, nav ziņojums, to, tas ir atzinums, bet svarīgs atzinums. Svarīgs, eh, lai to izskatītu pienācīgi. Tēma mums ir ļoti relevanta. Roboti, autonomija automobili, droni, tas viss eh, ir nākotnes aparāti, kas ir eh, rūpīgi jāizanalizē, vajadzētu izstrādāt atzinumu jūrī. Bet lasot kompromisu, man eh, sametas nelabi. Referenti gan vēlas eh, pārņemt daudzus grozījumus. Teiksim, otrajā grozījumā ir salikti kopā 11 grozījumu idejas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kompromiss eh, priekšlikums eh, ir tik un vienīgi kompromiss, tas vairs nav efektīvs, tam nav zobu vairs, tas neko nemaina pēc būtības, tas nav efektīvs instruments. Līdz ar to es drīzāk uh, balsot pa atsevišķi par grozējumiem, nevis par kompromisiem. Es nu, esmu sarūktināts, un tas jāatzīst. Ļoti žēl, ka mēs ne, nevarējām sadarboties ar visām grupām, lai izstrādātu tādus kompromisus, kas būtu patiesi efektīvi. Nu, tad redzēsim, ka mums klāsies rīt balsojot. Labi, un tagad komisijas vārdā Alessandrs Paldurūnī. Lielas paldies! Man tikai pāris komentāru par šo ziņojumu un par šiem grozījumiem. Es ilgi nerunāšu. Visi varam vienoties, cik svarīgi mums ir jautājumi, ko skatām šajā ziņojumā un kompromisa grozījumos. No komisijas skatu punkta atzīmēšu. Kā CITS uh, un uh, DigiGrow kopīgi skata tāds jautājums, ka atbildība, uh, privātums, piekļuve datiem un tīpaši par apdrošināšanu un atbildību izskanēja jautājumiem, bet tekoties mm, GR2030 uh, grupai, mēs uh, par šiem lietām diskutējām ar automobiļu ražošanas nozari un um, autonomā braukšana ir uh, jāiekļauj uh, ilgspējīgās mobilitātes uh, programmās. Runājot par autonomo transportu, man jāatgādina, ka nu, tas varētu samazināt uh, sastrēgumus uz ielām, un uh, tāpēc uh, tas noteikti jāiekļauj mūsu ilgspējīgās mobilitātes programmas mērķos. Un komisija pie tā ir daudz strādājusi. Runājot par rezultātiem, nākamo nedēļu laikā tiks publiskots paziņojums par eh, Eiropas stratēģiju eh, par ehm, inteliģentiem, eh, sadarbspējīgām transporta sistēmām. Par transporta mobilitāti arī runāsim, tad arī GR 2030 darbiem runāsim 2016. gada beigās. Viņi publiskos savus uh, pirmos ziņojumus par pirmajām automatizētajām transporta sistēmām. Nu, tad skatīsimies vēlāk šogad un 2017.18. gadā, kādi būs viņu darba augļi. Notiks drīz konference par automatizēto braukšanu. Līdz ar to komisija daudz ko dara, lai iestrādātu šo tēmu mūsu kopējos mērķos. Arī UNC mēs esam aktīvi, lai popularizētu šo tēmu ne tikai ES, bet visā pasaulē. Un atzīmēšu arī par Galileo. Komisija publiskojusi savu kosmosa stratēģiju pirms uh, pāris nedēļām. Nu, tas viss par šo tēmu. Paldies! Paldies! Nu, vēlreiz uh, Marija Kristīna Arnotu, lūdzu. Priekšsēdētāji, es eh, visu atzīmēju. Paldies eh, eh, abiem kolēģiem, kas runāja pirmie. Kielinens kundze, viņai bija pozitīvs viedoklis, pat ja dažām atrunām Delī kundze. Jā, par atbildību es sapratu, mēs par to jau arī bilaterāli runājam. Un šeit komisija to precizēja, to skata. Tā ir tēma, kas mums ir uz galda, un civiltiesiskā atbildība ir kaut kas, kas noteikti jāskata, tas ir svarīgi. Bet varbūt nedaudz vēlāk. Tad, eh, kā jau kungs no komisijas, atvainojiet, nesadzirdēju jūsu vārdu, arī teica, es to nodošu arī uh, major kungam. Bet šķiet viņa sagatavotajā kompromisā uh, runa bija par to, lai vienkārši pārņemtu jūsu idejas, mēģinot to visu apkopot. Bet nu es nodošu visu, viņam visu to, kas izskanē šodien te. Paldies! Balsosim rīt! Tagad skatīsim nākamo punktu. Un te mēs runāsim par vienlaidzīgu izturēšanos uh, Eh, pret abiem dzimumiem, ehm, sniedzot pakalpojumus eh, transporta jomā, proti. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī ļoti īsi mēģināšu runāt. Sākotnēji es vēlētos pateikt, ka ir ļoti labi, ka mēs sagatavojam savu atzinumu atbildīgās komitejas sagatavotajam ziņojumam. Uh, Kā mēs redzam, e, lielākā daļa komiteju ir atteikušās lēmumu sniegt. Manuprāt, tas ir sliktas gāmas pierādījums. Tātad atbildīgā komiteja FEM pilnīgi noteikti nezina tik daudz par transportu kā mēs, tāpēc arī FEM griezās pie Ekon, Empel, Itri un tā tālāk, un visas tās ir pateikušas nesniegs atzinumu. Es, piemēram, vēlētos eh, redzēt gan Itras, gan Imko, gan Empel atzinumu, lai redzētu, kā viņi raugās uz dzimumu vienlīdzību no viņu mandāta un rakursa. Tātad, eh, godātais, es vēlētos Agņeškai no FEM pajautāt, lai viņa pajautā attiecīgajām komitejām, kuras nesniedz atzinumu, kāpēc. Tātad, mans atzinums, mēs esam tikušies ēnu referentu sanāksmē, ir iesniegt vairāki grozījumi, un tagad, es domāju, ir teksts kuram var piekrist lielākā daļa ēnu referentu. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par aktīvo un pozitīvo attieksmi darbā pie šā teksta, lai uzlabotu teksta redakciju. Un esam pārliecināts, ka rītā balsojumā mēs gandrīz vienbalsīgi iebalsosim šo atzinumu mūsu sarakstos. Paldies, Hašbaks kungs! Paldies! Es vēlos pateikties kolēģim Nilsonam par um, labu sadarbību. Um, tiešām prieks arī par sadarbību ar ēnu referentiem. Tā izcili izdevusies. Svarīgi šeit ir pievērsties turismam, arī higienai, higienas apstākļu uzlabošanai lielpilsētās, un tad uh, atbildība publiskajā transportā, ja, teiksim, notiek uzbrukumi, tas uh, mūs interesē. Mm, tad uh, līdzīgi referentam man arī laba sajūta, priekšnojaut par rītdienas balsojumu. Šķiet, ka varēsim to pieņemt ar lielu vairākumu. Robert Zīle, tagad paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Nē, man nav pēc būtības komentāru. Labi, Gezina Meisnere. Uh, Vai, cik žēl, Robert, runa jau arī par vīriešiem, ne tikai par sievietēm. Labi, bet paldies uh, referentam. Uh, man šķiet, ka Nilsen kungam pilnīgi taisnība. Mēs runājam par uh, direktīvas piemērošanu, nodrošināt sievietēm, vīriešiem tādu pilnīgi vienlīdzīgu, nediskriminējošu piekļuvi šāda veida pakalpojumiem. Es nezinu, ko te var komentēt, tie tā diezgan pašsaprotami. Nu, teiksim, ceļojuma apdrošināšana sievietēm stāvoklī nevajadzētu būt dārgāka nekā vīriešu apdrošināšana, jo galu galā visi rūpējamies par to, lai mums sabiedrība nenovecotu tik ātri. Nu, un tam līdzīgi, teiksim, vajadzētu, lai transports transporta, būtu iespēja paņemt bērnu ratiņus, nu, tādas lietas. Nu, te pēc būtības tiešām nav ko iebilst. Atzinums ir labs un ļoti labi, ka transporta komiteja uh, ir uh, šeit tik labi pastrādājis. Paldies, Kilvinens kundz. Paldies, prieksēdētāji kungs. Paldies arī atzinumam atzinumu sagatavotājiem un paldies arī par grozējumiem. Mēs esam mēs varam akceptēt. Eh, ir ļoti labi, ka mēs esam eh, lēmuši atzinumu tomēr sagatavot, un, eh, protams, mana politiskā grupa iestājas pret vardarbību pret sievietēm, pret to pilnīgu izskaušanu arī transporta nozarē. Vēl bez tam uzskat, ka arī sieviešu nodarbinātības iespējas transporta jomā ir jāuzsver, un arī sieviešu darba apstākļiem ir jākļūst labākiem. Par sievietēm runājot, tad eh, sieviešu nodarbinātība būtu ne tikai strādājot eh, kantoros un birojos, bet eh, arī daudzās citās tautsaimniecības jomās. Un tas ir saistīts gan ar konkrētās tautsaimniecības nozares Eh, darba apstākļiem, gan arī ar algu, gan arī ar iespēju iegūt izglītību, bet vēlētos pateikties Jensam par ļoti labu sagatavotu atzinumu. Paldies arī visiem ēnu referentiem. Mums visiem kopā ir izdevies sagatavot ļoti labu atzinumu. Ļoti labi strādāts. Paldies visiem. Danke sehr. Paldies, Karima Delī. Paldies, priekšsēdētāji. Es sakos kolēģi vārdām kas, diemžēl, nevarēja palikt tik ilgi, bet um, uzsveršu. Atzinums ir labs, mēs to vēlamies. Vēlamies apkarot šo diskrimināciju no īpaši jau sieviešu adresē. Un uh, tik tiešām pienāca laiks, mm, lai uzlabotu sieviešu drošību arī nu, publiskajā transportā. Uh, visā, kas ar to saistīts, eh, mums. Eh, nu, mēs varam tikai atbalstīt gan šo atzinumu, gan sagatavoto kompromisu, un cerams, ka rīt balsojums būs pozitīvs. Paldies, Marija Kristīna Arnatu. Paldies priekšsādātājiem. Paldies referenta kungam par jūsu darbu. Tomēr, nu, es eh, varbūt lasu nedaudz citādāk šo tekstu izlasot grozījumus, man mm, pietiešām jāizdomājas par to, kas te notiek. Jo šobrīd uh, eh, Briselē mēs tā kā mēģinām nolīdzināt visas atšķirības starp abiem dzimumiem, mm, tā teikt, cienīties pret stereotipiem un par sieviešu vīriešu vienlīdzību. Nu, īstenībā te jārunā par vienlīdzību gan likuma priekšā, gan uh, ikdienā Un šī vienlīdzība ļoti tuva mūsu sirdīm nu jau kādu laiku. Tagad mēs mēģinām to izteikt arī šajā priekšlikumā un to pārcelt uz transporta jomu. Un tagad pēkšņi mēs esam tā kā izmisumā, ka mums pietrūkst sieviešu tālbraucēju un tam līdzīgi. Nu, tas kaut kā nedaudz absurdi, man liekas. Uh, Nu, protams, vajadzētu rūpēties uh, par uh, vienlīdzību, mm, bet nevajadzētu aizmirst arī par subsidiaritāti. Subsidiaritāte galu galā ir Eiropas Savienības pamatā. Un, kā es jau teicu, vairāk kārt ieskatoties šajos grozījumos, nu, es redzu, teiksim, kad rakstīts, uh, ka uh, um, Eiropas Savienībā trūkst uh, politiku, kas uh, izteikti atbalsta abu dzīmumu uh, vienlīdzību. Izlasot, es, es pat nesapratu, ko cilvēks vēlas ar to panākt. Un tad daži te aicina veicināt divriteņu izmantošanu. Īpaši sievietēm, kas Uh, piemēram, piedara pie noteiktām reliģiskām grupām, uh, kuru ietvaros divriteņu izmantošana netiek atbalstīta. Nu, vārdu sakot, uh, man grūti saprast dažreiz, ko cilvēki vēlas ar šiem grozējumiem. Man gan liekas, ka tā tāda mājiena islāma uh, valstu virzienā, bet kaut kā tas nav savienojams ar Eiropas Savienības vērtībām. Bet, nu, tomēr atzinumā runa ir par drošības problēmām publiskajā transportā, un tas ir labi. Vēlamies novērst vārdarbību, tas ir lieliski, bet vairāk vajadzētu runāt par to, kurš tad uzņemsies atbildību un pievērsties tuvāk šai drošībai un kā to garantēt. Vajadzētu runāt gan par valdības bezdarbību, gan par uh, juridisko nenoteiktību šajā jomā, kas ir novedusi pie tā, ka pastāv šā, šī vardarbība un uh, uzmākšanās publiskajā transportā, kas paliek nesodīta. Un, uh, un ne jau ar šādiem miglainiem grozījumiem sieviešu virzienā, sieviešu tad, nediskriminēšanas virzienā mēs situāciju uzlabosim. Labi, paldies. Tagad komisija. Kolēģis Džidži, uh, kolēģi Džidži nevarēja ierasties šodien, atvainojos viņas vārdā, es runāšu uh, nu, un pastāstīšu jums par uh, mūsu pozīciju. Mums patīk šis atzinums, jautājums ir svarīgs. Runājot par direktīvas īstenošanu, būtu labi, ja visas dalība valstis spēr konkrētus soļus īstenošanai Mēs um, nevēlētos uh, uh, ierosināt grozījumus, mēs drīzāk koncentrētos uz direktīvas īstenošanu, koncentrējoties uz uh, datu ievākšanu un uh, pārvaldīšanu. Uh, par EPP uh, darba dokumentiem komisija izskata visus dokumentus, kas mūsu rīcībā, un gaidīsim parlamentu sagatavoto. to Nu, papīru, ko arī pētīsim. E, paldies, Sakiens Nilsons. Paldies par e, kolēģis teikto atbalstu. Ka, e, tā ir šķiet pirmā reize, kad mēs runājam par dzimumu līdztiecību un transportu. Tā tad, nē, tas nav tikai sieviešu jauns, tā, jautājums. Tas, at, tas attiecās pilnīgi visiem cilvēkiem. Es uh, 15 gadus esmu bijis pilsētas mērs, un kad mēs nolēmām mainīt darba stilu un uzklausīt iedzīvotāju teikto, tad eh, mēs arī dabūjām dzirdēt, ka mums ir jāņem vērā lēmumu pieņemšanā un arī detālu plānošanā dzimumu līdztiesība. Tā tad eh, mums ir jāņem vērā visu cilvēku pieredze, uh, dzīves skatījums un arī nākotnes izredzes, un tad mēs radīsim labāku sabiedrību. Paldies! Rītā mēs balsosim par šo atzinumu. Un... Līdz ar to šodienas sēde tiek slēgta, un uh, turpināsim tagad aiz slēgtām durvīm ar koordinatoriem.